Sākam balsošanu. Gribu paziņot, ka Sorenbos Sendergārda kungs ir paziņojis, ka sākot no 2014. gada 5. februāra viņš atsakās no Eiropas parlamenta deputāta mandāta. Un līdz ar to saskaņā ar reglamenta 3. paragrāfa 4. daļu tiek konstatēta šī vakance. Un uh, tas notiek sākot ar 2014. gada 5. februāri. Par šo faktu Eiropas parlaments informējis atbilstošo nacionālo atbildīgo iestādi. Dāmas un kungi, tagad sāksim ar balsošanu. Darba kārtībā pirmais balsošanas punkts ir.